arī no SND, ALDE, FDD, dažas arī nominācijas piedāvājums komitejās un arī vienā delegācijā. Un tie ir uh, protokolā arī mūsu plenārsēdē. Jā, netiks saņemti iebildumi līdz protokola apstiprināšanai, tad šīs nominācijas tiks uzskatītas par apstiprinātām. Jūlija Pitera Sarjuska eh, Valskie vietā, ārlietu komitejā, Mišels Bonīčo ir Sarjuska Valskie vietā, konstitucionālo lietu komitejā, tad arī lūguma tiesību komitejā, Sarjuska Valskie Piteres vietā, Negresku Sariniven vietā, arī nod, nodokļu komitejā Nils Torvalds pamats savu um, vietu arī delegācijā sadarbībā ar uh, Šveici un Norvēģiju un par reģionālas attīstības komiteju Fink aizstāja Eteriču. Diverse komisioni hanno deciso. Tad arī vairākas komitejas ir lēmušas uzsākt arī starp, um, starp institucionālās sārunas.